24. jūnija un 31. jūnija un ārkārtas sanāksme 28. jūnijā plenārsēdes protokoli ir pieejami, vai pret protokoli ir iebildumi? Ja nav, tad tie ir pieņemti. Lūdzu. Sì. Una mozione d'ordine perché, come lei... Jā, par uh, reglamentu. Uh, Jūs uh, pieminējāt briesmīgos atentātus, un jūs zināt, man diemžēl tas ir jāsaka, ka ļoti daudzi itāļi gāja bojā. Gribētu izteikt uh, līdzjūtību par deviņiem upuriem, kas gāja bojā Bangladešā. Mums ir darba kārtības izmaiņa. Termiņa dēļ, laika dēļ ir eh, tomēr labāk atstāt darba kārtību nemanētā veidā, un es domāju, ka jūs jau visu pateicāt, mēs eh, šo svarīgo brīdi jau esam pieminējuši kā itālieta, vēlos eh, izteikt dziļu līdzjūtību itāļu ģimeņu piedarīgajiem. Jā, paldies Gardīnī kundzē, ka jūs eh, norādījāt uz to, ka ir upuri no jūsu valsts. Manuprāt, jūs runājāt visu Itālijas kolēģu vārdā un mūsu visu vārdā, ka mēs arī šīs valsts upuru piedarīgajiem vēlamies paust visdziļāko līdzjūtību. Die zuständigen Polen Piekritīgās Polijas un Portugāles eh, iestādes ir paziņojušas par uh, Urzulas Krupas un uh, Manuela Antonija Došsantoša ievēlēšanu informējuši, un uh, 24. no 24. jūnija viņi būs uh, Jānuša Vačakovska un Evis Ferēvis vietā. Sākot 28. jūnija 2016. gadā sveicu jaunos kolēģus, vēlos atgādināt, ka viņi varēs piedalīties uh, parlamenta sanāksmēs kā tas notiek.